Paldies arī komisāram Ettingeru kungam un referentiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Tādējādi mēs noslēdzam diskusiju par šo darba kārtības punktu un pārējam pie nākamā šīs pēcpusdienas punkta, proti Valēro kundzes ziņojums ieroču eksports kopējās nostājas īstenošana KDP jomā. Un vārds referentes kundzei, tātad Valēro kundze četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā vēlos pateikties ēnu referentiem par eh, lielisko sadarbību, pat tad, ja neesam viensprātis par visu, mēs tomēr eh, esam vienās domās eh, par to, ka ir nepieciešama kontrola attiecībā uz ieroču eksportu. Mūsu politiskais skatījums var atšķirties, tomēr mēs visi piekrītam, ka ieroči nedrīkst nonākt nepareizajās rokās. Uh, Protams, kontrole ir ārpolitikas jautājums, taču tas kļūst aizvien aktuālāks iekšpolitikai, ņemot vērā teroristu uzbrukums Eiropā, uzbrukums, ko īstenot Daesh locekļi, jo viņiem ir bijusi piekļuva ieročiem, pēc eh, teroristu uzbrukumiem Katalonijā mēs daudz koncentrējāmies uz ieroču eksportu un mēs lasījām, ka Spānijas karalis plāno doties uz Saudarābiju, lai veicinātu Spānijas ieroču ekspertu un Barcelonas vēstījums bija skaidrs, mēs gribam mieru, mēs negribam ieroču tirzniecību. Ir skaidra saikne starp ieroču tirzniecību Saudarābijai un to, ka Saudarābija finansē mošais Eiropā, kuras savukārt eh, radikalizē iedzīvotājs Eiropā. Uh, Un šeit nav runa tikai par Saudarābiju un Mošeju finansēšanu. Runa ir arī par to, ka Saudarābija ir nodrošinājusi līdzekļus uh, ieroču salkaidai, Nusras frontai un citiem grupējumiem. Un tas mums nav pieņemami. Uh, Protams, eh, mums ir noteikumi, regulējums, vienotā pozīcija, kritērija. Regulējums ir spēcīgs un ar to patiešām varētu novērst ieroču ekspertu uz, eh, eksportu uz reģioniem, kur valda konflikti un cilvēktiesību pārkāpumi. Tomēr mēs esam pamanījuši, ka dalību valstu riska izvērtējumi nav pietiekami labā līmenī. Ja kriteriji tiktu piemēroti atbilstīgi, tad ieroči netiktu eksportēt uz Saudarābiju, piemēram. Uh, jo valstīm ir brīvība interpretēt regulējumu tā, kā tās vēlas, un mēs nevaram tādējādi aizkavēt šo regulējumu pārkāpšanu. Tāpat ir valstis, kas ir iegādājušās ieročus jau miera laikā, ir iegādājušās militāro aprīkojumu, bet eh, vienlaikus tās eh, piedalās agresijā, kas notiek citās valstīs, vai atbalsta bruņotos spēkus šajās citās valstīs. Tātad, kāpēc Eiropas Savienības eh, dalība valstis sniedz savu ieguldījumu šajās zemēs, kuras karo, vai mēs varam pārtraukt ieroču piegādes, ieroču tirzniecību? Uh, Pašlaik mēs nevaram to risināt, tomēr parlaments ir ierosinājis embargo attiecībā uz Arābiju, un šodien mums vajadzētu to aktualizēt. Mums vajadzētu teikt, ka embargo vajadzētu piemērot arī citās situācijās. Embargo gal galā ir vienīgā sistēma, kas ir mūsu rīcībā, lai apturētu ieroču eksportu uz valstīm, kas neklaus regulējumam. Tālāk ir nepieciešams ilgtermiņa riska izvērtējums. Mums ir jāraugās ne tikai, kādiem nolūkiem ieročus varētu izmantot, bet arī jāanalizē situācija saņēmēju valstī, proti, kāda ir reāli apstākļi tālāk. Kā tas var būt, ka 40% no mūsu materiāla eksporta nonāk tuvajos austrumos, kas būtībā ir pulvermuca, un tikai 15% nonāk eh, citās Eiropas valstīs, kas ir liels tirgus? Vai tiešām Eiropā ir tik milzīgi uh, ieroču pārprodukcija, ka ieroči ir jāeksportē, lai uh, nozare nesabruktu. Uh, Bieži vien tiek apgalvots, ka, lai eh, veicinātu darba vietas, mums ir jāatbalsta šī nozara, bet es teiktu, ka saskaņā ar kopējās nostājas desmito pantu darba tirgus apsvērumi nav pietiekams iemesls eksporta licencēm. Eiropas noteikumi ir jāievēro, un Eiropas Savienībai nevajadzētu pievērt acis uz to, ka mūsu ieroči tiek izmantoti uh, mērķiem, kas neatbilst mūsu pašu noteikumiem. Mēs gribam lielāku uzraudzību, sankcijas pret valstīm, kas neievēro noteikumus, un mēs gribam, lai Mogherini kundze uzņemtos iniciatīvu un izmantot embargo iespēju, kad vien tas ir nepieciešams, kad ir runa par valstīm, kas pārkāpj starptautiskos humano tiesību noteikumus. Mēs nerunājam par Eiropas tēlu, mēs runājam par mūsu iedzīvotāju dzīvībām. Paldies! Un tagad došu vārdu ministram Mazikas kungam un sveicam viņu šeit. Augstās pārstāvs Mogherini kundzes vārdā vārds jums. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Šodien es izsakos uh, augstās pārstāvis ārlietu jautājumos uh, Mogherīnī kundzes vārdā. Un es eh, vēlētos pateikties par šo iespēju piedalīties šīs dienas sanāksmē, kā arī pateikties par eh, sagatavoto ziņojumu. Lielas paldies referentei Valēro. Šeit ir runa par eh, parlamenta izmeklēšanu par ieroču tirdzniecību, un tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā dažādus starptautiskos kanālus attiecībā uz ieroču eksportu. Te ir iesaistīti gan NVO, gan arī akadēmiskā pasaule, un um, informācija, kas ir pieejama, ir uzlabojusies pēdējā gada laikā. Mēs redzam, ka caurdzmība un dialogs var notikt, neietekmējot um, dalību valstu un Eiropas Savienības iesaistīto pušu atbildību. Uh, Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek pasaulē attiecībā uz ieroču eksporta līgumu, mums vajadzētu pateikt, ka cauradzamība nedrīkstētu ietekmēt nacionālo un reģionālo drošību. Uh, Eiropas ietvers attiecībā uz ieroču tirdzniecību balstās uz Eiropas kopējo nostāju pār ieroču eksportu, kas tika pieņemta 2008. gadā. Šis ietvers ir unikāls, jo tas balstās uz Eiropas Savienības dalību valstu eh, savstarpēju atbildību, ņemot vērā ieroču tirdzniecību. Tāpat arī eh, te ir jāņem vērā informācijas apmaiņa starp eksporta kontrolas iestādēm dalību valstīs riska kritēriji, kas ir iekļauti šajā Eiropas ietvarā, ir visaptveroši un tālajoši. Tie respektē cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības. Tāpat arī ir jādomā par to ietekmi uz reģionālo stabilitāti. Ikdienas darbs, ko veica stabilitātes eksperti, eh, tiek papildināts ar vadlīnijām, kas eh, tika pieņemtas, ņemot vērā ieroču uh, Eh, tirdzniecības līgumu. Mums eh, tāpat ir jāņem vērā kopējie riska izvērtēšanas kritēriji, un eh, kopējā Eiropas nostāja pārēdz to, ka būtu jāveicina eksporta politika, un tā būtu jāsaskaņo ar nacionālajām politikām. Ņemot vērā šos mērķus, padome un ārējās, ar, uh, ārējās darbības dienests nodrošina informācijas apmaiņas platformu, kas savukārt balstās uz uh, darba grupu padomē pār ieroču eksportu. Tas ļauj apvainīties ar informāciju, kas ir vajadzīga riska izvērtēšanai. Tā skaitā te ir runa par um, informāciju par gadījumiem, kad tiek atteiktas licences. Šie informācijas apmaiņas komponenti pavisam nesen tika atjaunoti un aktualizēti. Uh, Tāpēc arī tika panākta kopējā nostāja pirma informācijas apmaiņa 2015. gadā. Tas ļāva mums paplašināt ieroču eksporta politiku, īstenojot to praksē. Um, tagad īsi par situāciju ārpus Eiropas. Mūsu tuvākajos kaimiņos vairākas trešās valstis ievēro Eiropas kopējās nostājas kritērijus lai palīdzētu šīm valstīm ikdienas īstenošanā. Kopš 2009. gada Eiropa ir izveidojusi outreach programmu, kas finansē tehnisko sadarbību. Pēdējais posms, kas atver, aptver gadus no 2016. līdz 2017. beigsies decembrī, bet jau ir pieņemts jauns padoms lēmums attiecībā uz jaunu posmu 2018. 2019. gads. Tagad eh, runāšu vēl plašākā mērogā. Gribētu atsaukties uz ieroču tirsniecības līgumu, kas nosaka plaši pieņemamus standārtus, lai nodrošinātu augstāku caurdzamību ieroču tirsniecībā. Šis līgums stājās spēkā 2014. gada decembrī, un līdz šim 130 valstis ir parakstījušas šo līgumu, savukārt 92 valstis ir dalībnieces šajā līgumā, un tās ietver arī visas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis. Tajā skaitā tās ir valstis, kas um, ir vislielākās ieroču eksportētājs uh, - Ķīna, Indija un Pakistāna. Šīs valstis savukārt nav šo līgumu nec parakstījušas, nec ratificējušas. Tika izmantotas visas diplomātiskās iespējas, lai aicinātu valstis, kas nav izrādījušas nekādu interesi pievienoties līgumam, uh, lai šīs valstis varētu gūt labumu no Eiropas palīdzības programmas. Ieroču tirdzniecība kļūst arvien globālāka, tāpēc mūsu pienākums ir būt piemēram, ja runa par ieroču eksportu no Eiropas. Tāpat arī mūsu pienākums ir atbalstīt ieroču ražotājus un tirgotājus, lai tie varētu piemērot šī līguma standārtus. Liels paldies! Liels paldies padomus pārstāvim. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Sāksim ar tautas partijas grupu Kelamu kungu. Divas minūtes. Liels paldies, priekšādātāji. Masikas kungs. Es vēlētos pateikties kolēģiem Valēro par viņas apņēmību, atvērtību un gatavību uzklausīt dažādus viedokļus. Un sākumā es vēlētos teikt, ka esmu apmierināts par to, ka uh, Uh, šis uh, ziņojums atbalsta suverēno valstu tiesības. Un, protams, kā valstīm ir arī leģitīmas tiesības iepirkt uh, militārās tehnoloģijas pašaizsardzībai. Kopējās nostājas astotais kritērijs ir ļoti stabils kritērijs, proti dalību valstīm ir jābūt iespējām kontrolēt uh, ārvalstu eksporta kontroli, un uh, licenču piešķiršana balstās uz vairākiem striktiem kritērijiem. Uh, Kopējās nostājas īstenošanā saskaramies ar dažādām problēmām, tieši tāpēc mēs pieprasām striktāku un saskaņotāku pieeju. Taču tautas partijas grupa neuzskata, ka būtu vajadzīgi papildu kritēriji vai arī īpašas sankcijas, kas ļautu mums īstenot kontroli. Uzskatām, ka pirmām kārtām ir jānodrošina esošo saistību strikta piemērošana. Mums ir vajadzīga laicīga un sistemātiska informācijas apmaiņa par eksporta licencēm, kā arī par pašu eksportu. Dalībvalstīm ir dažādi veidi, kā tās var iegūt informāciju. Uh, regulāra informācijas apmaiņa ir ļoti būtiska, ja valstīm ir jāpieņem lēmums par eksporta licences piešķiršanu vai atteikšanu. Un es um, priecājos par padomas nostāju šajos jautājumos, jo īpaši, ja runa par informācijas apmaiņas platformu tā tālāk. Protams, ka ieroči vēl ar vienu ir ļoti liela problēma, mēs tam piekrītam. Un mums vajadzētu risināt šo problēmu efektīvā veidā, pieņemot mm, efektīvu stratēģiju, eh, ko varētu akceptēt gan dalībvalstis, gan komisija. Esam pieprasījuši balsojumu atsevišķi par 29. un 34. punktu. Kopā ar EKR grupu mēs ceram, ka kolēģi šos pieprasījumus varēs atbalstīt. Lielas paldies eh, Kelama kungām. Tagad eh, sociāldemokrāta grupas vārdā. Uh, Uh, Ines Ajala Sendere, divas minūtes. Paldies, priekšādētāji. Es uh, vēlētos uh, paust pateicību par sadarbību ar Valēro kundzei. Mēs vienmēr priecājamies par sadarbību ar šo kolēģi. Un es vēlētos arī paust savu prieku par to, ka ir iekļauti vairāki jauni punkti. Uh, Piemēram, tiek runāts par konkrētu personu sārakstu iekļaušanu. Ja ir zināms, ka šīs personas ir iesaistītas nelegālā ieroča eksportā. Tāpat arī es priecājos, ka ir paredzēta iespēja runāt par drošības jautājumiem saistībā ar piekļuvi uh, tīkliem un informācijai pār nacionālajām licencēm. Šeit parādās ļoti augsti riska elementi, un, protams, ka um, mums ir jāuzlabo informācijas apmaiņa, lai pret to vērstos. Tiek runāts arī par nākotnī, par to, kas notiks pēc Brexita, pēc tam, kad Lielbritānija vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts. Tas nedrīkstētu novest pie drošības līmeņa pazemināšanās, vai arī pie tā, ka būs grūtāk izsekot līdzi ieroču eksportām. Es vēlētos pateikties par to, ka ir iekļauti uh, punkti par uh, informācijas sniedzēju aizsardzību. Mēs uh, uzskatām, ka uzņēmos un administrācijās eh, vajadzētu ņemt vērā šos punktus, kas uh, ir iekļauti kopējā nostājā. Tāpat, ja tiek konstatēti sliktas prakses gadījumi, vajadzētu uh, sagatavot sarakstus ar valstīm, kas būtu jāpakļauj uh, īpašai kontrolei, ja šīs valstis ir iesaistītas divpusējā tirdzniecībā ar kādu Eiropas Savienības dalību valstī. Tāpat arī ir jāpiemēro Eiropas Savienības un ANO noteikumi. Šeit mums ir daudz striktāki priekšlikumi attiecībā uz ieroču eksportu. Tagad došu vārdu Vanai Ordena kungam, viņš izteiksies EKR grupas vārdā. Liels paldies priekšādātāji! Mums vajadzētu atcerēties, ka aizsardzības industrija ir ļoti būtiska nacionālās drošības sastāvdaļa, un tas ļauj mums arī veicināt ekonomiku. Šo nozīmi nedrīkstētu aizmirst. aizmirst. Piecas um, no Eiropas Savienības dalību valstīm ir uh, desmit lielāko ieroču eksportētāju valstu sarakstā, un tieši tāpēc ir jānodrošina atbildīga kontrole. Mums ir eksporta kontrole kontrols režīms, un eh, tas tiek mm, ievērots, lai ieroči nenokļūtu nepareizajās rokās. Un ar to es domāju potenciālos ienaidniekus, eh, valstis, kas ir eh, sliktā stāvoklī, un teroristus. Mēs nedrīkstam apdraudēt mūsu nacionālo drošību tikai domājot par Eiropas integrāciju. Uh, Apvienotajā karalistē jau ir ļoti stingra un stabila ieroču kontrolas sistēma, neskatoties uz Eiropas Savienības darbībām šajā jomā. Mēs varam atbalstīt Valēro kundzes teikto šajā ziņojumā, bet mums ir arī bāžas attiecībā uz dažiem punktiem. Ja ir runa par kontroli, es ceru, ka uh, parlaments vērsīsies pret jebkādām sankcijām pret dalībvalstīm, kas neievēro kopējo nostāju. Mēs neuzskatām, ka eh, pašlaik, tad, kad budžets ir tik ierobežots, mums vajadzētu veltīt Eiropas Savienības līdzekļus uh, tam, lai mēs stiprinātu ierēģus un kontroli konkrētās dalībvalstīs. Mums vajadzētu arī pieminēt ANO eh, starptautisko ieroču tirdzniecības līgumu. Lielas paldies eh, Masīkas kungam, ka jūs eh, to uzsvērāt. Mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc vajadzētu paplašināt Eiropas Savienības darbību šajā jomā, ja uh, Eh, tieši plašākā eh, starptautiskā mērogā būtu vajadzīga šāda rīcība. Tāpat arī mums ir jādomā par tām valstīm, kas um, ļaunprātīgi izmanto šo ieroču tirdzniecības sistēmu un iepludina ieročus visur - Krievija, Irāna, Pakistāna, Ķīna. Tieši uz šīm valstīm vajadzētu koncentrēties. Neviena no šīm valstīm nav parakstījusi ANO ieroču tirdzniecības līgumu, savukārt visas Eiropas Savienības dalībvalstis to ir izdarījušas. Liels paldies! Uh, godāmais Van Ordenkungs! E, jums vēlas uzdot jautājumu. Skot Kato kundze, vai jūs akceptējat šo jautājumu? Lūdzu. Paldies! Šīs debates par ieroču tirsniecības, eh, tirsniecību sakrīt ar demonstrācijām visā pasaulē, kas ir vērstas pret tā saucamo ieroču gada tirgu Londonā. Un tāpat arī sakrīt ar vizīti Saudierābijā. Es gribētu zināt, vai Van Ordena kungs balsos pār Valēro ziņojumu, kur eh, tiek runāts par to, ka ir jābeidz tirgot ieroči Saudierābijai, jo tie tiek izmantoti jemeniešu bērnu nogalināšanai. Jūs gribētu uzdot jautājumu, pirms es vispār biju sācis runāt, un man arī nepatīk uh, veids, kā jūs formulējat šo jautājumu man. Protams, ka es uh, nosodu bērnu un civilu personu nogalināšanu bruņot konfliktu ietveros. Vai aizliegt ieroču eksportu Saudarābiju? Nē, to es neatbalstu. Starp citu, Eh, bija kampaņa pret ieroču tirzniecību, un, protams, no tā arī viss izriet. Šī kampaņa bija mm, vērsta pret Lielbritānijas valdību. Jūlijā tika skatīta tiesa augstajā tiesā Londonā, un eh, šī tiesa um, sprieda par labu Britu valdībai. Man nav laika tagad nolasīt šo spriedumu. Es labprāt jums nodošu šo spriedumu, bet principā tiek runāts par to, ka uh, Uh, valsts sekretāram nevajadzētu apturēt eksporta licences Saudierābijai, jo tas nav nedz racionāli, nedz arī tiesiski. Un šis spriedums ir pilnībā pamatots. Paldies par jautājumu. Narta kungs, Aldi grupas vārdā lūdzu. Pusotra minūte jums. Pavor. Nu... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nejauksim leģitīmu aizsardzību un rūpniecību ar lietām, kas nav leģitīmas. Svarīgākais ir kritēriji. Tiem ir jābūt efektīvi, nevis eh, retoriskiem. Runājot par Jemenu, kur simtiem tūkstošu cilvēku tiek nogalināti ar Eiropā ražotiem ieročiem, nu, tas ir šausminoši. Bet tas, kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā, lai varētu turpināties šī uz asinīm balstītais bizness, mēs nevaram runāt par eh, to, ka ir jāturpina šādas, šāds bizness, kas balstās uz citu cilvēku asins izliešanu. Citur ir noteiktas sankcijas, bet citi pārdod ieročus, eksportē tos, pārkāpjot noteiktos kritērijus. Pat ja mēs izpildīsim eh, tos eh, kritērijus, nu, neticu, ka visi to darīs, tas varbūt būs ciniski, bet būsim vismaz atklāti. Tad jau pārdodam tad visiem, kas te grib pirkt. Tirzniecība atsimedzot ir svarīgāka par ētiku. Paldies! Lozings kundze goja grupa. Paklausoties Van Ordena kungu, viss ir lieliski regulēts, bet eksporti Eiropas Savienības eh, valstīm ieroču jomā ir milzīgi pieauguši, un Arta kungam ir taisnība. Ir ierobežo šis vaiprāts. Dažās vietās es būtu vēlējusies šeit vairāk pēc būtības, ko mainīt, lai mēs panāktu progresu Ziņojumā norādīts, ka astoņi kritēriji nosaka saistošu ietvaru Eiropas ieroču eksportam. Kelam kungs, šeit nav runa par jauniem kritērijiem. Mums jākonstatē, ka praktiski visas valstis ir pārkāpušas šos noteikumus. Vācija, un mēs nemaz nerunājam par Krieviju, Vācijā vien 2015. gadā vairāk kā 4000 e, gadījumi ir, kad ir pārkāpts šīs normas darījumos. Citās valstīs jau nav īpaši labāka situācija. Tas, kas mums ir steidzami nepieciešams, ir trīs lietas. Diemžēl e, tikai par pirmo aspektu ziņojumā ir, kas atrunāts par pārējo, ir diezgan vājš e, apraksts ir nepieciešams eh, dalību valstīm rīkoties. Tāpat ir nepieciešams, lai A kritēriji tiktu pārbaudīti no neatkarīgas uh, puses un ir nepieciešams sankcijas pret pārkāpējiem. Bez šiem pasākumiem eksporta uh, ierobežojumi būs tikpat cauri kā zvejas tīkls, un tas tikai uzkurinās pasaulē konfliktus. Verdi. Paldies, un tālāk eh, zaļo grupas vārdā Lunāčeks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, dāmas un kungi. Pēdējos gados mēs eh, daudz eh, biežāk esam novērojuši dažādus ar vardarbību saistītus noziegumus. Un uh, Daudz biežāk eh, cilvēkiem ir uh, nācies uh, saskarties ar pārkāpumiem eksporta nosacījumu ievērošanā. Un uh, svar, es apsveicu referentu par viņa lielisko ziņojumu, bet uh, visām valstīm, eh, kuras nodarbojas ar eksportu, ir ļoti rūpīgi jāizturās eh, pret cilvēku tiesību pārkāpumiem tajās eh, zemēs, uz kurām mēs kaut ko eksportējam. Piemēram, Saudarābija. Saudarābija, piemēram, paskaties, ko viņi ir dara, piemēram, Jemenā. Un, Mazie vieglie šaujamieroči ir ļoti lielā skaitā no Austrijas eksportēti uz Saudarābiju un šāda prakse ir e, jāpārstāj. Un patiešām ir jānosaka ieroču embargo pret Saudārābiju, un uz to ir jāicina gan mūsu ministre, gan arī Mogarīnī kundze. Paldies, FDD grupas vārdā Kārverkungs. Paldies, priekšsādātāji ieroču un munīcijas eksportam ir jābūt atkarīgam uz, no, no sover, suverēnu valdību lēmuma. Eh, ja es, piemēram, vēroju savas valdības politiku šajā jomā, tad, manuprāt, šādai politikai vienmēr ir jāpaliek tikai uh, Britu uh, valdības rokās, kur ir ievēlējuši uh, neatkarīgi Britu vēlētāji. Uh, jo gal galā demokrātiskā uh, pārskata atbildība ir tas, eh, kas piekrīt eh, suverēnai valstī, un eh, tāpēc es neatbalstu ES pozīciju šajā jomā. Un Ja mēs runājam par ārpolitiku, tad eh, caur nākotnes politikas dokumentu, ko mēs pētījām šorīt, faktiski tas ir par maz detalizēts un ļoti neskaidrs. Un skaidrības trūkums arī neļauj eh, virzīties uz priekšu un atrisināt problēmas. Ar to nepietiek apvienotajai karalistei ir jāizstājas no ES militārās komandas struktūras, jāslēdz eh, bilaterāli līgumi un jāizmanto NATO. Par to arī uh, es un citi balsoja referendumā, lai atstātu Eiropas Savienību. Paldies, uh, Šāfhauser kungs, NF uh, eh, grupas vārdā. Dalībvalstu ieroču eksports laikā, kad noteikumu un to lietošana jau apgrūtina brīvību mūsu valstīs. Mēs redzējām mistrālietu, kad Francija neturē, neturot vārdus sagrāva uzticību, kāda iespējamiem pircējiem varēja būt Francijai. Mēs pieturējāmies pie rekomendācijām. Tomēr tāds, kad rietumu ieroči nonāk neonacistu grupās, kā tas ir Ukrainā, vai džihadistu grupās, kā tas ir Sīrijā, vai vidējos austrumos, kur ir visai īpatnējs skatījums uz demokrātiju un cilvēktiesībām. Tas vēl aizvien ir iespējams ar komisijas un pat ar šī parlamenta atbalstu atsevišķos gadījumos. Mēs Es uzskatu, ka šeit ir runa par mūsu suverenitāti. Francija ir laiks atstāt šo Eiropu. Paldies, un tagad politisko grupu vārdā nākamais runātājs Gāler kungs, tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, sveicināti, eh, Sakas kungs. Es esmu priecīgs, ka mums šīs debatas vispār notiek, jo tēma mums ir ārkārtīgi svarīga mūsu ārpolitikai, un eh, mums beidzot ir jāatzīst, ka mēs kā Eiropas eh, Savienība esam vienots eh, reģions, Uh, kuram ir jābūt katalogam, kur ir uzskaitīti visi priekšnoteikumi, kad mums kaut ko nevajadzētu eksportēt. Un uh, citām pasaules daļām vajadzētu no mums ņemt piemēru. Nu, uh, skatīsimies uz lietām reāli. Šis te kopējais padomas redzējums, acīm redzot, mums ir nedaudz atšķirīgs no mūsējā, jo uh, katra valsts nu, nevēlas tā gluži sekretariātam iesniegt uh, savus eksporta pieteikumus un tad gaidīt, vai viņiem to atļaus vai nē. Taču svarīgi, lai mēs uh, padomas darba grupu ietvaros regulāri runātu par šiem jautājumiem, par to, kāda ir situācija attiecīgās uh, konflikta zonās, un tad uh, tā rezultātā vajadzētu nonaik, nonākt eh, pie vienota viedokļa par konkrēto konkrētu eh, reģionu, un to mēs esam parādā eh, šai pasaulē kopumā un konflikta reģioniem. Un pie tā tālāk vajadzētu padomē arī strādāt. Un tad, kad nacionālajos parlamentos notiek debates par šiem jautājumiem, lai viņi vadītos no šiem pašiem kritērijiem un nevis no kādiem citiem. Paldies. Nākošais ir Pīcolas kungs uz vienu minūti. Valstīm ir leģitīmas e, tiesības izmantot militārās tehnoloģijas aizsardzībai, bet caurskatāmības trūkums kaitē tām, tiem uzņēmumiem, kas leģitīmi ražo savus izstrādājumus. Bet atsevišķos gadījumos ieroču izmantošana ir bez kritērijiem. Eiropas ieroču eksports notiek pār lielām summām, bet mums ir jānoskaidro, kādās rokās šie ieroči nonāk. Ir nepieciešams ievērot kritērijas, lai varētu kontrolēt ieroču eksportu. Fragmentācija, skaidrs politikas un kritēriju, eh, politikas trūkums un kritēriju neievērošana apgrūtina šo eksportu un kontroli. Tāpat mums ir nepieciešama labāka integrācija Eiropas aizsardzības savienībā. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Nereti ieroči, kas tie tiek eksportēti uz trešām valstīm, nonāk nepareizajās rokās. Un šo stāvokli ir grūti grozīt, karš pats par sevi ir liela nelaime. Militārāk industrijas pati būtība ir konfliktu atbalstīšana un iesaistīšanās tajos. Mums ir jāapzinās, ka tie, kas nogalina, ir cilvēki un nevis ieroči paši par sevi. Mēs ceram, ka labāk eksporta ieroču kontroli nodrošinās labākus rezultātus. Es uzskatu, ka ir jāņem vērā ražotāju eh, darbs. Nākošais runātājs eh, Migels Urbans Krespo. Katru gadu šaujamieroči nogalina tūkstošiem cilvēku, vēl vairāk cilvēku nonāk uh, kara situācijās, ne, bezatbildīgi ieroču lietošana, kā tas ir bijis Saudārābijā, Jemenā, vai arī sagatavot Saudārābijas pilotu Spānijā, lai pēc tam tie veiktu intervences Jemenā, tas pārkāpja starptautiskās civiltiesības. Mēs aicinām ne tikai Eiropas institūcijas, bet arī Spānijas valdību un Spānijas karaļnam pārskatīt militārā eksporta politiku ar tādām valstīm kā Saudārābiju un Katāru. Uzņēmējdarbības politika nekad nedrīkst stāvēt pār cilvēktiesībām. Šajā ziņojumā ir iekļaut ļoti pozitīvi elementi attiecībā uz starptautisko līgumu izpildu cilvēktiesībām un caurskatāmību rīkosimies un sapratīsim to, ka galvenais ir ne tikai balsot par šo ziņojumu, bet arī rīkoties tā, lai tas paliek ne tikai uz papīra. Paldies, nākošais runātājs Bukners. Vielen dank! Liels paldies! Eh, tas, ka eh, Eiropas parlaments eh, šodien runā par šo jautājumu, ir ļoti labi. Taču ļoti žēl, ka manā dzimtā zeme Vācija ir viena no lielākajām eksporta, ieroču eksportētājām, tā skaitā uz krīzes reģioniem. Nu, jautāju, nav svarīgi, kurš kļūs par kancleru, vai tā būs Merkele, vai tas būs Šulcs, Merkele, Gabriels un Šulcs. Uh, Eh, viss turpināsies tāpat. Eh, viņi eh, visu uzstājas kā bēgļu glābēju, bet sarkana melnā koalīcija faktiski pārdod ieročus, ar kuriem tiek šauts gan Katārai, gan Saudarābijai tie tiek piegādāti, un Vācijas eksports. Uh, ir diezgan plaši izplatīts, pa, ieskaitot arī Turciju, kas ir abru, uh, apbruņota ar vācu uh, ieročiem. Un uh, ne tikai šaujamieročiem vien, uh, viņi, me, viņi bombardē arī paši savus iedzīvotājus. Uh, no vienas puses mēs pārdodam ieročus, un tad no otras puses uzstājamies kā cilvēku aizstāvi uzņemot bēgļus. Nākošais, kas taldo kungs. Paldies, priekšsādātāji, mīļie kolēģi. Nu, ir pagājis tikai pusotru gads, kopš mēs apspriedām iepriekšējo ziņojumu par ieroču eksportu, un jāsaka, nekas daudz nav mainījies. Faktiski mēs novērojam eksporta palielināšanos uz tām valstīm, kuras ir uh, labākajā gadījumā ar šaubīgu uh, situāciju. Palūkosimies uz Saudarābiju. Šajā parlamentā esam aicinājuši noteikti ieroču pārdošanas embargo 16. Eh, gada februārī, un tomēr joprojām eh, eksports turpinās eh, par spīti. Mm, Eiropas Savienības vēlmēm. Būtībā Itālijā mēs esam kāpinājuši eksportu no 27 miljoniem uz 40,5 miljoniem. Un uh, iet bojā civiliedzīvotāji, sievietes un bērni, faktiski mūsu rokas līdz ar to ir notraipītas asinīm. Tā kā tā ir milzīga liekulība. Ja mēs vēlamies šeit kaut kādu mm, cieņas pilnu attieksmi pret sevi, uh, izraisīt. 2012. Eh, gadā mēs, vinēja, mēs eh, ieguvām Nobel miera prēmiju, bet vai bijām to pelnījuši? Nākošais runātājs Lebretons. Paldies priekšsādātāji. Nacionāla aizsardzība ir katras valsts prerogatīva. Katrai valstī uh, Eh, tās rīcībā ir militārās tehnoloģijas aizsardzībai, te ir tiesības brīvi eksportēt ieročus. Tomēr ir jāveic piesardzīgas pasākumi, lai nepārdot ieročus valstīm, kas tos varētu, pavēr, varētu pavērst pret mums vai nu tiešā veidā vai caur teroristiskām organizācijām. Es atbalstu Valērā, Valēro ziņojumu, eh, ka tas aicina saskaņotas darbības starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Tāpat es atbalstu ieroču tirdzniecības embargo Saudarābijai. Savukārt, tad, kad Valero ziņojumā tiek meklēta iespēja piešķirt Eiropas Savienības eh, sabiedrībai tiesības atļaut vai aizliegt ir tirgot dalībvalstīm ieročus, pārkāps nacionālo suverenitāti, tāpēc es balsošu pret šo ziņojumu. Paldies nākošais runātājs Mišēlē Ljomarī. Paldies priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par nacionālo aizsardzību vai ieroču eksportu nevar runāt muļķības. Jāatgādina šodien ir tas, ka lielās eksportētāju valstis, konkrēti Eiropas valstis, respektē ļoti precīzus noteikumus, un atsevišķas valsts, to starp Francija, ir ar nacionāliem standartiem, kas ir vēl stingrāki nekā Eiropas standarts. Tāpat jāatgādina, runājot par šiem tematiem, interešu konverģenci valstīm, cīņā pret terorismu, pret destabilizāciju vairākās valstīs. Un tādā pasaulē, kurā konflikti vairs nav tikai vietēji, bet pārsniedz valstu robežas, mēs nevaram liekt valstīm tiesības sev aizstāvēt, tīpaši, ja tās atbalstās pašas vērtības, kuras mēs a priori liekt ieroču eksportu, ir tīri ideoloģiski nostāji. Tas nozīmē liekt tiesībām valstīm tiesības aizstāvēties, tas nozīmē akla naivuma vārdā liekt mūsu pilsoņiem tiesības tikt aizsargātiem, stingri kontrolēt ieroču eksportu. Jā, tās ir juridisks, ētisks pienākums, bet liekt eksportu pacifistiskas utopijas vārdā, tas nozīmē atvērt ceļu citiem, e, kuriem nav šādu pašu piesardzības pasākumu kā mums. Ma, e, Aljoma Rīkundze, jums ir zilās kartītes jautājums. To uzdod uh, Eh, deputāti Lūra Čeka. Aljo Marīkundze, jūs nodēvējat šo ziņojumu par pacifistisku un kā nevar, nedrīkst liekt dalībvalstīm tiesības eksportēt ieročus. Kopējā nostāja par ieroču eksportu tika pieņemta dalībvalstu valdībās piedaloties Francijai, un tur ir rodami astoņi kritēriji. Tur ir norādīts valstis, kurām nedrīkst tikt eksportēti ieroči, un Sauda Arābija ir karā ar Jemenu. Tiek um, bombardēti civilie objekti, tirgi, dzīvojamie kvartāli. Ir tūkstošiem ievainoto bojā gājušo šajā valstī. Un tas notiek taiskaitā ieroču eksporta dēļ no Francijas, Vācijas, iespējams arī no Austrijas. Vai jūs uzskatāt to par pacifistisku utopiju? Šeit ir runa par cilvēku dzīvībām, šeit ir runa par kāru. Mišēla Ljomarī, vārds jums. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Es zinu, ko nozīmē karš Un es esmu bijusi valstīs, kurās ir karš. Es saprotu, ko tas nozīmē. No šī viedokļa es to saprotu. Jūsu jautājumā ir divi elementi. Pirmais par kritērijiem. Ja valstis ir noteikušas kritērijus, un Eiropas valstis, taiskaitā Francija, ir ar valstīm, kam ir praktiski visstingrākie kritēriji pasaulē ieroču eksportam. Tas ir Tā ir jau atbildes pirmā daļa. Par Saudārābiju. Es atgādinu, ka Es vadu e, delegāciju attiecībām ar Persijas līča valstīm. Ja jūs runājat par Saudārābiju, varbūt parunājat arī par Irānu un par tiem, kuri izraisa tikpat daudz zaudējumu iedzīvotājiem, palasiet daso ziņojumu, kas attiec ne tikai uz Saudārābiju, bet atcerieties arī to, ka Arābu līča valstu koalīcija veica intervenci pēc Jemenas leģitīmā valdības lūguma. Un vai jūs šobrīd apgalvosit, ka jūs atbalstāt nemierniekus, kuris atceļas pret leģitīmo valdību? Tā ir daļa no jūsu jautājuma. Paldies, nākošais runātājs Anna Gomeša uz vienu minūtu. Es pilnībā atbalstu deputātes Lunačekas sacīto Mišelai Aljomarī, un es atgādinu, ka ar Francijas prezidentūras atbalsts šī kopīgā nostāja par e, e, kopīgu nostāju. Un šajā sakarā es atbalstu Bodilu Valēru par to, ka ir jākontrolē ieroču eksports un ka vairākas valstis, skatā Francija, neīsteno e, kopīgu nostāju un pārkāp šos astoņus kritērijus, un tas attiecas uz ieroču eksportu Saudārābijai. Šis parlaments jau 16. gada februārī aizliegt ieroču eksportu, lai novērstu uh, agresiju Jemenā. Un uh, eh, Saudarābijas gadījums ir tikai viens gadījums. Ieroči veicina konfliktus, represijas pret eh, civiliedzīvotājiem, globālo drošību un mūsu Eiropas drošību. Tāpēc, ka Eh, eksportētie ieroči, caur ieroču eksportu atkal var tikt ievesti atpakaļ Eiropas Savienībā un tikt izmantoti no teroristisko grupējumu puses, kā tas ir noticis Francijā. Ir nepieciešams mehānisms kontrolei, verifikācijai ar sankcijām. Ir pilnīgi steidzami jānosaka kontrols eksportiem, lai garantētu to, ka ieroči netiek eh, eksportēti atpakaļ un ka. Un tāpat ir jāgarantē, ka uh, pēc Brexit apvienotā karaliste turpina ievērot šos kritērijus. Paldies, nākošais runātājs Fielners uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Runājot par šo jautājumu, ir viegli kļūt populāram vai pat populistiskam. Var sacīt, ka ieroči ir slikti, ar tiem tiek nogalināti cilvēki. Tas ir tiesa, bet ieroču eksports, ieroči ir daļa no drošības un aizsardzības politikas. Un drošības gadījumā reti mēs varam rast vienkāršu atbildi, kurš uzņēmums drīkst pārdot kam un kad. Vai š šis jautājums nebūtu izvērtējams individuāli katrā konkrētā gadījumā. Taču šajā gadījumā runa ir arī par to, kurš pieņems lēmumu. Zviedrijā ir maz tādu, kas būtu pret to, ka Zviedrija varētu lemt par savu ieroču politiku, bet eh, sarkanu un zaļo partiju starpā ir tādas personas, kuras uzskata, ka ir nepieciešama eh, kopēja nostāja un sankcijas. Taču tas ir pretrunā ar mūsu pašnoteikšanās tiesībām aizsardzības ziņā. Subsidiaritāte nav kaut kas, ko var koriģēt katram gadījumam eh, atsevišķi atkarībā no tā, vai tas mums patīk vai nē. Esmu pārliecināts, ka mēs varam darīt vairāk un labāk sadarbojoties. Ir jā nodrošina tas, lai bruņojuma industrijas ziņā kop, e, lēmumi tiktu pieņemti kopīgi. Jums ir zilās kartītes jautājums. To uzdod Bodila Valero, kas ir referente. Lūdzu, jautājums. Man jājautā, no kurienes jūsu rīcībā ir šī informācija? par to, ka Zviedrijā tiek, netiek pieļauta lēmuma pieņemšana ieroču eksporta sakarā. Kopīgā nostāja nosaka minimālos kritērijus. Vai jūs uzskatāt, ka Zviedrija ir jāpadara savi noteikumi stingrāki, katrs par sevi? Tas nav teikt ziņojumā. Mēs negatavojam pārtraukt, negatavojamies pārtraukt ieroču eksportu. Vārds atbildēji. Jūs nepieminējāt nelielās nianses un atšķirības, kas varētu pastāvēt. Jūs vēlaties sankcijas, un ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībai tiek dot iespēju noteikt sankcijas un sodīt valstis, kas pieņem atšķirīgus lēmumus, mēs jau nonākam pie supranacionalitātes. Es nedomāju, ka šis, ka šādas sankcijas var kļūt par realitāti. Es uzskatu, ka dalība valstis vēlas paturēt nacionālu kompetenci šajā jomā. Nākošais runātājs Soraya Post. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties referentei Bodīlai Valēro par ieguldīto darbu, kā feministu iniciatīvas pārstāvēji un eh, pārstāve un pārliecināta pacifiste. Es uzskatu, ka vienmēr ir grūti balsot tad, kad ir runa par ieročiem. Bet es uzskatu, ka ir jāpalielina kontroli pār ieroču eksportu no Eiropas Savienības ieroču pārdošana pasaules mērogā palielinās. Vai nebūtu vienkāršāk vienkārši aizliegt ieroču ražošanu? Apvienotās nācijas ir aizliegušas e, kodolieroču ražošanu. To aizstāvēja it īpaši feministu kustība un pacifistu kustība. Pesimisti uzskatīja, ka tas nebūs iespējams, bet pesimisti kļūdījās. Kodola ieroči ir demontēti, un es ticu šai feministiskai, šim feministiskajam redzējumam, ka mēs varam veidot labāku pasauli bez ieročiem. Nākošais runātājs Žils Parņo. Paldies priekšsēdētāji šajā nestabilajā pasaulē. Ir acīm redzam, ka mums ir jāveido aizsardzības Eiropa. Šodien tā ir nepieciešamība, kas ir jāsaskaņo ar mūsu vērtībām, apvienojot atbildību, uzticību, atbildību, veidojot šo aizsardzības Eiropu. Ir strādāts eh, milzu soļiem, un mums ir jāatskaitās par savām darbībām. Tas ir arī šī ziņojuma mērķis. Valero ziņojumā tiek pieprasīts kontrolēt caurskatāmākā veidā ieroču eksportu. Atbildība aizsardzības Eiropā, kura mūs aizsargā, mūsu pilsoņu uzticību, mūsu kolektīvajai drošībai. Lūk, tas ir mūsu šodienas Eiropas vēstījums. Paldies! Paldies, Koferātī kungs! Uz vienu minūti, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es esmu pārliecināts par to, ka Eiropai ir nepieciešami stingrāki, efektīvāki noteikumi attiecībā uz ieroču eksportu. Uz tā kontrolēšanas situāciju rosina bažas. Nu, diena, vairākas lietas mēs esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā, par to ir arī komentēts šodien. Ir pieaudzis ieroču eksports no 28 ES dalībvalstīm. Un otrais punkts gan nav tik daudz uzsvērts mēs sistemātiski pieredzam astoņu kritēriju pārkāpšanu, par kuriem mēs taču esam vienojušies par šiem astoņiem kritērijiem. Ja netiks izstrādāt jaunu noteikumu, ja mums nebūs efektīvs sankciju režīms, kas ir šī nosaukuma vērts, tad mēs tikai turpināsim sludināt mieru, līdz tekus tam apzināti, būdami atbildīgi par kara kurināšanu. Mums tiešām ir jāmaina pieeja šai problēmai, un mums jāstrādā saskaņā ar referenda eh, priekšlikumu. Paldies, Franzulīka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi! ir ļoti svarīgi konsekventi un koherenti īstenot ES kopīgo nostāju. Tas ir svarīgi, lai Eiropas Savienība saglabātu savu uzticamību un būtu globāls spēlētājs ar vienotā vērtībā. Ņemot vērā drošību, kas likt uz spēli, uz spēles um, ieroču kontrolē jābūt efektīvai. Tāpēc ir jāievēro kopīgā nostāja un jāievēro minimālās prasības kopīgā nostāja pieprasa stingrā kopīgo kritēriju īstenošanu un caurskatāmību ES uh, ieroču eksportā. 26 līdz 27 procenti uh, no visa uh, ieroču eksporta laikā no 2012. līdz 2016. gadam bija tieši no Eiropas Savienības. Uh, un ir jāīsteno sankciju mehānisms pret tām dalībvalstīm, kas neīsteno kopīgo nostājies. Paldies! Dārgie kolēģi, labdien, saka priekšsēdētā, un tagad mums ir brīvais mikrofons, kuru sāks līdzsakungs. Zagāda Frau Prezidentin, wieder. Cienījamā uh, priekšsēdētāji un uh, runājot par to, ka mēs jau pirms diviem gadiem esam izstrādājuši uh, Eh, kritērijus ieroču eh, eksportam, diemžēl nav panākts ievērojams eh, progress. Un tādēļ es at, un atbalsts embargo noteikšanai eksportam no dažām Eiropas Savienības valstīm eh, vienmēr ir ciets neveiksmi. Ja mēs paņemam, piemēr, kā piemēru, teiksim, Saudarābiju, nu, mums ir jābūt kaut kādai konsekventai ārpolitikai un attieksmei no visām eksportētāju valstīm ir jābūt eh, vienādai. Jo tas nav nekādā veidā eh, attaisnojums, ka uz problemātiskām valstīm tiek eksportētas, eksportēti ieroči. Un Uh, mans kolēģis uh, eh, Buhners uh, eh, minēja to, kāda ir situācija vadošajās aprindās, un faktiski esošajai valdībai vajadzētu izbeigt un apturēt eksportu no Vācijas, kā arī no visas Eiropas kopumā. Konečnas kundze lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. ziņojums ataino, cik bīstam ir pašreizējā situācija. Sešdesmit pieci procenti no ieročiem, kurus e- Eiropas Savienība eksportē nonāk tuvējas austrumos ziņojumā, pamatot ir apgalvots, ka dažas dalībvalsts stājas strateģiskā partnerībā ar, ar valstīm, kas pārkāpj cilvēku tiesības. Taču ziņojumā nav atainots izaicinājums samazināt finansējumu ieroču eksportam. Es ceru, ka jūs neticat tam, ko sacīja Bušvalds, ka jau vairāk mums būs uh, karēvi jau vairāk būs miera. Eiropas Savienība ir lielākā ieroča eksportētāja, un tā, tā ir liekulība, to nedrīkst pieļaut. Paldies. Snedrinovs kungs, priekšstādātājs kungs, kā zināms, ieroču ražotāji ievēroja uh, sniedz ieguldījumu katras dalībvalsts uh, iekšējā koproduktā. Un tā stājas arī uh, Eh, konkurence ar eh, lielām valstīm, kas eh, eksportē ieročus, un tas izraisa arī skandāls. Tagad tiks veidot jaun, jauni šēršļi ieroču pārdošanām trešām valstīm. Kopējās uh, aizsardzības politika, kāda pa, tagad tiek pakļauta ierobežojumiem. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka uh, Eiropas Savienība neko nedara tad, kad Turcija uzbrūk Grieķijai un Kiprai. Paldies, Danankungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šeit ļoti daudzi mēs esam dziļi pacifistiski, bet mēs nedrīkstam būt naivi. Un um, šī iemesla pēc es apsveicu līdzsvaroto Valero ziņojumu, kur ir meklēts līdzsvars starp aizsardzību ieroču Eh, rūpniecību, apzinoties to, ka mēs te drīkstam būt naivi, zinot, ka Krievijā un Ķīnā ir konkurētspējīgi ieroči industrija. Bet būtiski ir kritēriji, kas tiek izvirzīti eh, konkrēti cilvēktiesību ievērošana importētāju valstīs, gan iekšējā gar starptautiskā līmenī un otrkārt piesardzības principu. Un šajā sakarā ir jābūt ļoti vērīgiem, tāpēc, ka mēs esam konstatējuši, ka daļa no ieročiem nonāk personu rokās, kam nav mierīgi vai pacifistiski nolūki. Tāpēc ir jāpārliecinās par katru konkrētu gadījumu, par katru konkrētu transakciju gan dalībvalsts, gan Eiropas parlamentā. Paldies, nākošais runātājs Zita Morvai. Társaim, az én hazám Magyarország már régóta azt mondja. Dargie kolēģi, Ungārija, mana valsts, jau sen apgalvo, ka migrācijas krīzes kontekstā mums jāraugās uz problēmas cēloni. Bruņot konflikti izraisa bēgļu plūsmas, un tad rodas jautājums, kas par to ir atbildīgs, ne jau Ungārija, mana valsts. Kuram bija šī spožā ideja gāzt Sīrijā Asada režīmu un iedot ieročus zināmu tādu grupu rokās, kas patiesībā ir teroristi. Varbūt tāda ideja bija tiem, kas guva labumu no, no tā. Varbūt viņiem būtu jāuzņem visi šie Sīrijas bēgļi. Un līdzīgi, kura spožā ideja bija tā, ka, lūk, Irākā ir eh, masu iznīcināšanas ieroči un tāpēc jā, jāsāk tur skarš. Uh, Varbūt tad šai valstī būs jāuzņems atbald, atbildība par visām problēmām, kas no tā izriet. Kā spožā ideja bija gāzt Kadāfi režīmu Lībijā? Un kura dēļ visi šie cilvēki no Āfrikas valst, valstīm eh, dienvidos no Sahāras eh, dodas uz eh, Eiropu? Varbūt šīm valstīm jāuzņems atbildība. Thank you very much. As we are speaking, the defense and security equipment. Kad mēs tagad Uh, Londonā, saka Vārdas kundze, uh, kā ik divus gadus notiek uh, gada tirgus uh, uh, ieroču munīcijas jomā piedalās pār par 1500 uh, dalībniekiem, un viņiem uh, piebiedrojas arī uh, dažas citas organizācijas, tā skaitā no valstīm, kas pārkāp cilvēku tiesības. Un uh, Britu uh, drošības uh, organizācija atbalsta šo pasākumu, taču šis pasākums notiek slēpti. Un tur uh, uh, publiskie protesti netraucē netraucē šim pasākumam un to subsidē. Uh, apvienotās karalistes nodokļu maksātāji. Es augstu vērtēju šo ziņojumu un uh, visus tos cilvēkus, kas izteicās par uh, plašāku pārskatāmību. Paldies. Paldies, Kaputo kungs. Paldies. Laikā starp 2012. līdz 2016. gadam ieroču eksporta apjoms ir sasniedzis galvu reibinošas augstums. Mēs runājam par 10% palielinājumu salīdzinot ar iepriekšējo piecu gadu periodu. Un šis eksports ir nonācis tā saucamajās problemātiskais valstīs un reģionos. Tie ir problemātiski reģioni no Eiropas Savienības viedokļa. Mēs runājam par uh, tādu starptautisko kontekstu, kas uh, rosina bažas uh, jāņem vērā plašais korupcijas risks un eksportēto ieroču nonākšana nepareizās rokās. Tāpēc manā skatījumā mums ir vajadzīga labāka sadarbība starp kvam un citiem spēlētājiem, lai noros, lai, lai uh, mēs būtu droši par to, kā rokās nonāk ieroči. Mikro, mikro. Thank you very much um, for the... Liels paldies par šo debašu organizēšanu. Saka Māsikas kungs. Jo faktiski Uh, viss šis ceļš ir bruģēts ar ļoti sarežģītiem jautājumiem, morāls jautājumiem, ekonomiskiem, ģeopolitiskiem, humanitāriem un tā tālāk. Es negribu tajos šeit tagad iedziļināties, bet es vēlētos atbildēt to, ko sacīja Kālerkungs šajās debatēs, ka uh, Eiropas Savienība mm, vai vienīgai no visiem ieroču eksportētājiem vispār ir sistēma, lai uzraudzītu un ziņotu un izvirzītu noteiktus kritērijus. Iespējams, ka tā ir unikāla sistēma pasaulē. Un ne jau visi to spēja novērtēt, taču vismaz ir fakts, kas būtu jāatzīst visiem arī šim parlamentam. Ir faktiski divi tādi svari, divas svarīgākās jautājuma grupas, runājot par um, ieroču eksportu uz, uh, ieroču, par ieroču eksportu uz valstīm uh, tuvajos austrumos, Jemenu, Sīriju un citām. Es jau minēju šos kritērijus par cilvēktiesību kritēriju, un tas ir ticis izmantots kā iemesls, lai atteiktu eksporta licenci 72 eh, reizes 2015. gadā un 89 reizes 2016. Eh, gadā. Jūs jau varat teikt, ka ar to nepietiek, bet. Uh, jāskatās tomēr uz tendencēm, kas jāņem vērā, kas attiec uz aicinājumiem. Noteikti ES importa embargo kādai konkrētai pasaules valstī. Nu, tam ir jābūt vienbalstīgam atbalstam no visām ES dalību valstīm. Vēlētos jums pateikties par šo ļoti liederīgo viedokļu apmaiņu. Viens no galvenajiem sasniegumiem Eiropas Savienības kopējas nostājas panākšanā ir caurskatāmības palielināšana ieroču eksportā. Mūsu diskusija šodien pierāda, ka e, regulāri ir pieejama detalizēta informācija mm, Eiropas Savienības līmenī, un tā ir publiska informācija, kurā var piekļūt gan parlaments, gan plašāka sabiedrība. Mums ir stingri noteikumi par. Uh, ieroču eksportu un uh, ir, uh, tas stiprina atbildīgo iestāžu kapacitāti uh, un kopējās pozīcijas būtība mm, faktiski uh, ir saskaņā ar uh, ieroču irniecības nolī, vispasaules nolīgumu. Uh, Gal galā tas ir suverenitātes jautājums Eiropas Savienībā un nacionālā atbildība ir svarīga, taču ES sasniedz lielāku konverģenci, eh, lai dalītos ar informāciju. Tas pēc definīcijas darbojas vienmēr un uzlabojumi eh, kopējā nostājā šo konverģenci tikai veicinājuši lielāka parlamentārā kontrola gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī, ko, uz ko aicina šīs ziņojums, tas noteikti veicinās konverģenci. Vēlētos pasvītrot tu, savu atzinību parlamenta būtiskajai lomai, paturot šo um, jautājumu mūsu redzeslokā. Mikke. Jo, de... Atkal dod vārdu referentei. Paldies, um, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas parāda to, cik atšķirīgas ir nostājas mūsu parlamentā, bet arī parāda, cik šīs diskusijas ir svarīgas. Viens no runātājiem pauda nožēlu par to, ka mēs nerunājam par pārējām pasaules valstīm. Bet mēs runājam par Eiropas ieroču eksporta kontroli. Šeit nav runa par to, ka tiktu apturēts ieroču eksports. Turklāt likās, ka dažiem no deputātiem bija iespējas, ka mēs vēlamies uh, apturēt ieroču eksportu. Taču aicinu jūs pārlasīt ziņojumu, tas tiek likt uz balsojumu rīt. Aicinu arī pārskatīt mūsu noteiktos kritērijus ieroču tirzniecībai, tomēr mēs konstatējam, ka tie netiek vienmēr pilnībā ievēroti. Tāpat ir dalībvalstis, kurās noteikumi ir stingrāki nekā kopējā nostāja. Ir jāuzdod sev jautājums, vai tik tiešām tā ir. Citis, viena saka, ka Francija ir visstingrākie noteikumi, Briti, ka viņiem ir visstingrākie, Itālija, ka viņu noteikumi visstingrākie, taču šeit nav runa par sacensību, kuram būs visstingrākie, bet par to, ka mēs respektējam paši savus noteiktos kopīgos noteikumus. Tālāk ir ieroču tirzniecības līgums. Un tāpat ir jautājums, kas ir saistāms ar dzimumu, uz dzimumu balstītu vardarbību, tā ir daļa no cilvēktiesībām, par to mēs.